vai nabadzīgākā valsts. Mums ir jābūt tādam ticamākam veidam, kā ieviest un īstenot stabilitātes un izaugsmas paktu. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs par šo te jautājumu un atbilžu stundu. Mēs tiksimies nākamēnes šādā pašā pasākumā. Būs, protams, arī diskusijas rīt, kad mēs satiksimies. Paldies par atbildēm un paldies kolēģi par uzdotajiem jautājumiem. Item, oral questions. Cred... Nākamais jautājums - mutiskie jautājumi. Un pirmais mutiskais jautājums ir par kredītreitinga aģentūrām. Vispirms kolīgs Nikolaus Kontis Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas diskusijas Eiropas parlamentā mm, eh, pievēršas eh, tām sekām, ko rāda kredīta reitinga aģentūras, izsakot savus viedokļus, kā tās ietekmē Eiropas tautsēmniecību, centrālās bankas lēmumus. Tas attiec uz Moody's un dažādām citām kredīta reitinga aģentūrām. Un tas ietekmē Eiropas dalībvalstis, un e, diez vai tas tā ir pieļaujams. Krīzes sākumā uh, Tika atzīts, ka kredītreitinga aģentūra darbība rada negatīvu iespaidu uz ekonomiju, un tāpēc e, vajadzētu uh, Eh, padarīti mazāk jūtam. 2009. gadā šīs aģentūras sāka eh, pazemināt Grieķijas kredītreitingu un tā rezultātā eh, cilvēkiem nācās maksāt divreiz vairāk procentu likmēs kā līdz šim par kredītiem. Lūk, tādas ir sekas, un, ir tā, un tāpēc tas viss noved pie prof, spekulatīviem aizdevumiem, tā tālāk mēs visi zinām, kāds ir rezultāts. Uh, Vakar Mūdīs mēģināja atkal eh, centās nomēlnot Grieķijas eh, tautsēmniecību, bet viņi samazināja Grieķijas tautsēmniecību par četriem punktiem. Lūk, tās ir privāta aģentūras, par to jāatcerās, un uh, Eiropas tās ir atzinusi oficiāli kā kredītreitinga aģentūras, kas var vērtēt dalību valstu kredītreitingu. Un nestoties to, kā gan Eiropā, gan Amerikā, šis solis ir uh, su, uh, nosodīts. Uh, es domāju, ka nedrīkst neievērot to lomu, ko tās ir nospēlējušajā krīzē. Analītiķi kongresā ir atzīmējuši šīs lietas, uh, Eh, jo, piemēram, eh, dažādu eh, toksisko aktīvu pozitīva vērtēšana, ko ir darī, izdarījuši dažas kredītreitinga aģentūras, arī nav arī spēlējuši savu lomu, piemēram, krīzes attīstībā ASV. Uzņēmumi ir zaudējuši miljoniem dolāru. Ja, piemēram, Ohio štato, štats ir, piemēram, zaudējis vairāk kā 450 miljonus eiro. Un kā var uh, privāta kompānijas, kas ir ieinteresētas amerikāņu ekonomikas uh, ekonomikā, var vērtēt Eiropas Savienības dalību valstu kredītreitingus, kas gal galā nav nekādas privātbodas. Bet Arī šodien komisija ļauj šai spekulantu mafijai turpināt savu darbību un nodarboties ar izspiešanu un faktiski eh, veido tādu ekonomikas politiku, kas ir pret uh, Eiropas iedzīvotāju interesēm. Es domāju, ka parlamentam ir pēdējais laiks aicināt uh, komisiju un parlamentu uh, strāties pie tādas likumdošanas izstrādāšanas, kas izbeidz šādas situācijas iespējamību. Paldies, Pitēlas kungs. E Viss šis jautājums eh, sociālistu un demokrātu grupa vēlētos vērst jūs uzmanību uz problēmām, kas ir saistīts ar kredītreitinga aģentūrām. Pamatideja ir tāda, ka mēs gribētu uzzināt no komisijas, kāda būs nākamie soļi Eh, veidojot e neatkarīgu Eiropas reitinga aģentūru, vai tā nebūtu iespēja? Jo šī ideja sāk izkristalizēties, un Barozo kungs to atzīmē pats, kredītreitinga aģentūras faktiski ir paveikušas neiespējamu, mis, neiespējamu misiju, jo būtīgi tās ir kļuvušas par propagandētājām krīzē, gan tās sākuma stadijā, gan tās otrajā stadijā, kad sabruka sabiedriskais finansējums un valsts eh, budžets eh, un finanses Grieķijā. Un tagad viņi vēlas eh, dot savu ieguldījumu un tagad uh, mēģina samazināt un vēl pazemināt atsevišķu dalību valstu kredītu reitingu. Un uh, man liekas, tas, ko viņas dara, tas viss ir tīrāk kaitniecība. Uh, un Eiropā tās darbojas pilnīgi nepareizā virzienā, bet tās ir bijušas galvenās spēlētājas, viņas bija sežas Parmalat, Enron, Lehman Brothers eh, lietās un citās. Faktiski visur viņas ir pielikuši savu roku. Un tāpēc uh, mums ir pēdējais brīdis uh, kaut ko darīt. Mēs nevaram skatīties no malas kā novērotāji, kad mēs izpētīsim šo sektoru. Uh, Gauzēs kungs ir pētījis šo jautājumu, mēs arī to esam darījuši. Uh, veidojot ziņojumu, bet mums ir vajadzīga pamatīga izpēta, lai eh, tā teikt atklātu šo visu oligopolistisko situāciju un mums tas ir jādara, pirms lietas nav kļuvušas vēl sliktāks. Pāriesim no vārdiem pie darbiem. Uh, Uh, veidosim Eiropas neatkarīgu kredītreitingu aģentūru, un mums ir jāapsaka, ka kādu uh, lomu būtu spēlēm neatkarīgākām, neatkarīgām auditfirmām un uh, revīzijas palātām. Uh, kas neļautu uh, privātu kompānijām pārņemt šeit investīvu. Sarkozī kungs un Merkels kundze aicināja, ka ir jāpastiprina konkurence kredītreitinga tirgu, bet diemžēl, un ir ļoti žēl, ka Eiropas padomē, kur Sarkozī un Merkele sēž kopā, ka principā padome kavē uh, likumdošanas pakotni par finanšu uzraudzību. un Mērkels kundze un Sarkozī kungs tā vietā. Es domāju, ka mums ir, Barozo kungs, jums ir jāuzņemas uh, iniciatīva. Barņiekungs šeit ir arī pie mums, uh, saka priekšsēdētājs. Uh, Pēc eh, īsa brīža mēs jums dosim eh, vārdus, esiet sveicināts. Un Žāns Pols Guzes nākamais runātājs. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, le sujet des agents. Eh, darbie kolēģi, Mēs par šo jautājumu esam runājuši pēdējo mēnešu laikā, un es uh, gribētu uh, atgādināt, ka tika pieņemta uh, regula par kredīķa aģentūrām. Tagad Mēs atkal no jauna uzdodam šo jautājumu, eh, tāpēc, ka ir zināmi konstatējumi, kā šīs aģentūras darbojušās krīzes laikā. Var pārmest, ka mēs neredzējām, ka krīze tuvojās, var pārmest, ka eh, šie vērtējumi bija eh, svārstīgi. Uh, īpaši runājot par eh, kredītreitingiem valsts parādiem. Tāpat laikā, es domāju, vajadzētu aplūkot šo jautājumu ar tādu citu skatījumu. Pirmām kārtām tas, ka šīs eh, kredīta eh, aģentūras sniedz informāciju investoriem, tas nav nekas šokējošs. Investori, kuri investē, kuri nāk ar līdzekļiem, viņiem ir tiesības izvērtēt un zināt, kādi ir riski un kādas ir grūtības, kas var rasties dažādiem vērtspapīriem. Eh, situācija kļūst neskaidrāka tad, kad šie vērtspapīri tiek izmantā, izmantoti banku darbībā, lai noteiktu, lai sastādītu pašu aktīvus un pašu fondus. No šī viedokļa 2009. gada regula nav devusi pietiekamas atbildes, jo ir nepieciešams uh, organizēt tomēr šo kredītreitingu aģentūru uzraudzību. Tātad vērts papīra leģitimitāte. Uh, Vai uh, tos var izdot tādā veidā, kā tas tika darīts? Es pieņemu, ka tajā tekstā, ko jūs ierosinājāt, un komisāra kungs, jūs esat iesniedzis uh, tekstu uh, par Eiropas uzraudzības sistēmu, kura stātos spēkā jaunās finanšu regulas ietvaros, tātad uh, šim nākotnes tekstam ir jāatbild, jārisina uh, šos jautājumus pirmkārtām par konkurenci aģentūru uh, ziņā. No otras puses, es nedomāju, ka uh, vienkāršas Eiropas kredītreķiņu aģentūras jautājums eh, izveidošana, tas atrisinātu problēmu. Ir nepieciešama aģentūra, kurai, ja mēs izveidosim aģentūru, kur dos vienkārši labākus eh, reitingus, tas ne, nerisinās šo situāciju. Un jāskatās, kādos apstākļos aģent, eh, aģentūras dod savus kredītrēķinus. Tā tad viņi izvērtē gan privātos ieguldījumus, gan valsts parādus. Runājot par valsts parādiem, Institūcija, kura eh, būs atbildīga par kredītreitinga aģentūra uzraudzību, būs ESMA, tātad šī jaunā struktūra. Un es domāju, ka nepieciešams eh, ESMAI dodot eh, mandātu, dot tai arī iespēju tāpat laikā uzraudzīt efektīvi aģentūra darbu un tāpat laikā ir valsts parāda sakarībā jāparāds pasākumi, kas ļautu uh, kontrolēt, nevis cenzurēt, bet eh, kontrolēt to, kādā veidā kredītrēķina aģentūras eh, sniedz eh, reitingu attiecībā uz valsts parādu. Nevar pieļaut, ka 15 minūtes pirms tirgus dienas slēgšanas kāda aģentūra dod sliktāku reitingu kādai valstī, un tad attiecīgi viss notiek. Tā tad ir nepieciešama preventīva pasākumi, kas uh, skaidri dod informāciju kredīta reitingu aģentūrām, kādos apstākļos un kā tām ir jāstrādā, lai tiktu nodrošināts, ka normāla procedūra, normāls darbs tiek nodrošināts un ka reitinga aģentūra sniegšana nekādā veidā netricina uh, konkrētu valstu situācijas. Tātad valsts parāda situācija noteikti ir īpaša un uz to ir uh, jāskatās īpaši. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, tātad jautājums ir, kā varētu uzlabot šo aģentūru darbību, ne tīpaši informācijas sniegšanu un kādā veidā, lai uzlabo konkurenci. Paldies. Merci, monsieur Gozes. Paldies Gozes kungam. Nākošais runātājs ir uh, Golārda kundze. Četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Labdien, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Jūs eh, nākat no valsts, kur šis kredīta reitings joprojām ir labs. Eh, tas ir gluži kā Michelin eh, restorānu izvērtējums. Mēs neesam katrā ziņā pret kredīta reitingu. Katrā ziņā piekrīt Gozes kunga teiktajam, tā tad nevajag padarīt šīs kredīta reitinga aģentūras par visu vainīgas, bet vienkārši jāskatās, kādos apstākļos tās ir strādājušas. Tās ir institūcijas, kurām ir uh, ievērojams pilnvaras, un tieši tāpēc mums ļoti uzmanīgi jāraugās, kā tās strādā. Uh, Gozes kungs jau uh, teicu to, ko es taisījos teikt, ka ir atšķirības uh, starp uh, reitingu privātiem uzņēmiem un valsts aizdevumiem, valsts parādiem, bet abos gadījumos ir viena problemātika, un tas ir, vai metodoloģija ir atbilstoša, laba tā, tad vai ir atbilstoša kritērija, lai izvērtētu uzņēmumu vai arī to, kā valsts pārvalda savus parādus, un otrām kārtām veikt pietiekami daudz caurskatāmības uh, pār saiknēm, kas varētu pastāvēt starp uh, kredītreitingu aģentūru un uh, vērtējamo. Tātad tas viss noteikti ir cieši jāizvērtē, un paldies, ja jūs turpināsiet strādāt tādā veidā kā parlaments jau to uzsāka iepriekšējā sasaukumā Gozesku un godībā. Šai sakarībā domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uh, izmantot jau parlamenta veikto. Eiropas kredītreitinga aģentūra šodien varbūt nav prioritāšu prioritāte. Svarīgākais ir eh, nodrošināt, lai kontrole tāda, kāda tā ir, kā tiek veikta, uh, lai tā būtu precīza un laba. Un runājot par esmu, par šo uh, iestādi, kas tiks veidot tuvākajā laikā, esmu referente par uh, finanšu uzraudzības jautājumiem kopā ar uh, kolēģi, kas strādā pie esma jautājuma. Es uh, gribētu aicināt dalību valstis. Uh, prezidentūra gan šeit nav pārstāvēta, bet uh, mēs uh, zinām, jūs noteikti, komisārkungs, nodosiet viņiem informāciju, un starp citu mēs ļoti augstu novērtējam, ko jūs veicat šī jautājuma labā. Uh, Tātad dalībvalstīm ir jābūt nopietnām. Nevar nākt klajā ar lieliem vārdiem, ar deklarācijām valsts, eh, mēdījos, bet ir jāsaprot, kādas ir eh, sekas zināmiem vērtējumiem no šaļientūra puses. Un runājot par esmas veidošanu, nedrīkst eh, likt spieķis riteņos šajā jaunajai iestādēji. Tā tad jānosaka, kādas pilnvaras aģentūrai būs Eiropas līmenī un jānodrošina, lai šī aģentūra varētu kontrolēt kredīta aģentūras. Tātad tas būs viens no uzdevumiem un tas nevar nemūt nav mazs. Mēs gribam, tātad, lai būtu šāda Eiropas uzraudzības iestrāde, uh, jo visā visumā Tirgū trūkst caurskatāmības. Mēs neesam pret konkurenci, uh, pavisam ne tā. Mēs uh, esam par uh, konkurenci. Vienkārši tas, kādā veidā vērtējums tiek veikts, tam ir arī jābūt veiktam caurskatāmā veidā, lai varētu tirgus pats savu darbību attaisnot. Mēs aicinām dalību valstis nekavēt šo esmas veidošanās procesu, ir jāturpina strādāt pie šīs uzraudzības paketes, nedrīkst kāda valsts uzlikt veto, un es domāju, ka jāpanāk tas, ko mēs visi un visās galvaspilsētās arī mēs vēlamies, un tas ir spēcīgāk kontrola. Paldies! Uh, paldies Galārdu kundzei, un tagad mēs uzkraus, uzklausīsim komisāru Barņiekungu. Merci, monsieur le président. Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Es gribētu uh, sirsnīgi pateikties politiskajām uh, grupām, kas ir nākuši klajā ar šo iniciatīvu un uzdevuši šos uh, jautājumus. Uh, Šuntas kungs, Pitels kungs, Gozes, uh, Gulārdas kundze un citi deputāti, kuri ir parakstījuši šos jautājumus. Tātad tēma ir ārkārtīgi svarīga. Un es gribētu uh, tik tiešām Eh, pārliecināta, ka es esmu apņēmības pilns darboties pie šī jautājuma un tāpat pie citiem, kas ir ārkārtīgi būtiski šajos krīzes apstākļos un kas ir svarīgi, lai nodrošinātu caurskatāmību, uz kuru pilsoņiem un uzņēmumiem ir tiesības. 20. aprīlī man bija iespēja eh, jūsu priekšā runāt par šo jautājumu par kredītreitīgu aģentūrām, eh, jo tās ir ļoti svarīgas finanšu tirgu un ekonomikas darbībā ka mēs runājam par veselības pārbaudu, teiksim, vai, vai, vai, vai mēram temperatūru. Ja mēs runājam par kādu uzņēmumu vai, teiksim, valsti, ja mēs runājam par valsts parādiem, Glārdas kundze, dāmas un kungi, jūs droši vien man piekritīsiet, ka um, nedrīkst, nevis salaužot termometru, saplēšot termometru var uh, novērst uh, drūdzi, bet jānodrošina, lai termometrs darbojas pareizi. Vai arī ir nepieciešama vairāk termometra, lai varētu pārbaudīt un apstiprināt, ka tik tiešām ir drudzis un uh, temperatūra ir augsta. Un, manuprāt, uh, Ir daudz ko teikt eh, par šo kredītreitingu darbību, kuras spēlē ļoti svarīgu lomu, primāru lomu, izvērtējot uzņēmumu un dalību valstu riskus un situāciju. Un krīze ir parādījusi un vēl turpina parādīt, Šuntis kungs, jums tur ir pilnīgi taisnība, ka eh, aģentūra darbība nevienmēr nav bijusi laba. Un dažkārt tas ir novedis pie ļoti smagām sakām. Eh, dāmas un kungi, šajā kontekstā G20 pieņēma ļoti noteicošu lēmumu, un tas ir izveidot uh, skaidru pārvaldības uh, ietvaru. Jūs jau labi zinat, Gozes kungs, Gulārds kundze, jūs arī to minējāt, ka komisija krīzes apstākļos ātri uzņēmās savu atbildību un uh, padarīja uh, par prioritāti uh, izveidot uzraudzības sistēmu. Tātad gadu pēc Liemans Brothers Uh, krīzi. Mēs nācām klajā ar priekšlikumu, es gribu vēlreiz pateikties Gazes kungam, un doma bija tā tad uh, uh pacelt šo kredītreitingu aģentūru jautājumu krīzes apstākļos. Uh, regula paredzēja obligātu reģistrāciju visām uh, aģentūrām, kas uh, darbojas Eiropas Savienībā, un tika noteikts stingas prasības lai nepieļaut nekādus interešu konfliktus, lai uzlabot metodoloģiju un attiecīgi kredītreitingu kvalitāti, un tika prasīta arī lielāka caurskatāmība. Esmu pārliecināts, ka šī jaunā uh, regula noteikti uzlabos uh, aģentūru neatkarību un uh, šī procesa integritāti un efektivitāti, tāpat arī caurskatāmību un aģentūru kvalitāti kā tādu. Un labāks izvērtējums, precīzāks izvērtējums arī būs uh, uh, valsts parādiem. Tagad ir uh, otrais etaps. 2. jūnijā komisija pēc mana priekšlikuma pieņēma zināmas regulas modifikācijas attiecībā uz kredīta reitinga aģentūrām. Tika paredzēts veidot ESMU, tātad Finansu tirgus uzraudzības aģentūru. Uh, Eh, kura eh, veiktu nepārtrauktu kredītu reitingu aģentūru uzraudzību. Tā tad, vai nepieciešams, lai šī esma tiktu veidot šī eh, iestāde? Es pilnībā piekrītu, ko teica Gulārda kundze un tāpat arī citi, ir nepieciešams. Mēs, starp citu, nesen runājām ar referentiem, kas ir atbildīgi par Laruzieru paketu, tā tad ir nepieciešams nonākt pie tāda ticama, dinamiska risinājuma. Ir jā nodrošina, lai darbotos tā sistēma, kas tika ierosināta, lai ar 1. janvāru sāktu darboties šī trīs uh, pušu sistēma. Uh, Padomē un parlamentam vēl atliek uh, tuvināt savus viedokļus uh, šajā jautājumā. Un, kā es teicu, ir dinamiski jārod uh, kompromiss risinājums. Tālāk, lai uzlabotu caurskatāmību un konkurences kredītreitinga aģentūra vidū. Uh, Eh, tika paredzēts, eh, paredzēta rīcība. Tātad, tad, kad kredīta eh, reitinga aģentūra saņem uh, informāciju, tad citām aģentūrām būs tiesības izmantot šo konkrēto izmant, uh, informāciju, lai uh, izstrādātu savus kredīta reitingus. Tātad tāds bija šis princips. Bet ar to visu nepietiek. Uh, arvien vairāk tiek atzīts, ka Eiropa ir, tā teikt, visur pasaulē, un pašreizējais kredītreitinga process, kur trūkums uzrādīja krīze, šobrīd nav pietiekams, un es piekrītu Šunskungam ar viņu veikti analīzē, un tieši tāpēc es esmu prasījis saviem dienestiem atkal uzsākt darbu, pārdomu darbu par visu šo kopīgo struktūru un par kredītreitinga aģentūru lomu, un Pitēlis kungs turpmākajos mēnešos tiks veikta šī izvērtēšana un ļoti precīza analīze par to, kā funkcionē šīs aģentūras uh, tajā gaismā, ko nesīs šī jaunā regula. Bet, protams, tā tad ir jānogaida, ir uh, līdz decembrim mēs varēsim dot konkrētākas atbildes. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ir problēma, jo šis tirgus ir ārkārtīgi koncentrēts, tāpat laikā ļoti dažāds. Uh, pastāv konkurence šai sektorā, un tas, protams, mūs satrauc. Mēs šobrīd vēl nedodam priekšroku kādai konkrētai iespējai. Komisija pat, dro, pat, pat, laikam, pat labam domā par struktūrētiem iespējamiem pasākumiem, tātad, lai izvair, izveidotu neatkarīgu kredītreitinga aģentūru, eh, kura, eh, kurai priekšroku dod eh, daļa no mums un kura, kura arī varētu, kā tika minēts, labāk izvērtēt šos valsts parādus, un kā Gozes kungs arī teica, un Gulārds kungs norādīja veikt pārējos uh, uzdevumus. Vēl viena struktūra, par ko mēs domājam, tā ir pastiprināta līdzdarbība uh, šo aģentūru darbā. Runājot, piemēram, par uh, valsts parādiem par Grieķiju, uh, šajos gadījumos ir īpaši jāuzmanās un jābūt drošiem, ka izmantotā metode ir atbilstoša. No banku un citu finanšu puses ir jāskatās, kāda šī informācija tiek sniegta. Ir jāskatās, cik uzticams ir investīcijas, pašreizējā uh, struktūra nozīmē, ka visi šie rādītāji ir uh, jāizpēta. Komisija tātad strādā pie šī jautājuma. Mēs eh, septembrī nāksim klajā ar pirmajām tādām kā vadlīnijām, kā norādēm eh, par caurskatāmību un kontroli, eh, par atvasināto produktu kontroli Mēs uh, turpināsim strādāt pie likumdošanas darbu un līdz šī gada beigām un uh, arī 2011. gadā. Un mēs ne tikai turpināsim darbu, es izmantošu vārdu, ko jūs teicāt, tātad nevis turpināsim tikai to darbu, ko iesāk mans priekšgājējs, uh, un mēs liksim, lai tas viss darbojas, bet mēs iesim vēl tālāk un strādāsim šajā caurskatāmības virzienā, lai izvairītos no interešu konfliktiem, lai šīs aģentūras būtu žadādākas, lai tās sniegtu neapšaubāms un precīzs vērtējums. Thank you, Commissioner. Paldies komisārkungam. Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis un sāksim ar sociālistiem un demokrātiem. Došu vārdu Sančes Presedo kungam trīs minūtes. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Barņiekungs kredītreitinga aģentūras nespēja paredzēt augsta riska kredīttirgus krīzi. Arī nespēja <clears throat> ņemt vērā struktūra instrumentu darbību, tas noved pie Lehman Brothers uh, krīzes. Nav pietiekama mm, caurskatāmība, tāpēc ir nepieciešams šīs aģentūras pārskatīt caurskatāmā formā, ir nepieciešams nodrošināt darba kvalitāti, un arī mēs saskatām interešu konfliktu. Uh, Mēs e, zinām, ka komisija strādā šajā virzienā, bet mēs no parlamenta puses arī gribam sniegt savu ieguldījumu, uzlabojot pārvaldību no 1. janvāra 2011. gada. Esam gatavi piedalīties dažādos projektos, kas nodrošinās stingrāku regulējumu. Valsts parāds un krīze Un kredīta aģentūra loma šajā jomā ir skaidra, un skaidrs, ka šīs aģentūras piešķir uh, šos reiting, reitingus dažādā veidā, un uh, arī pieeja ir dažāda, un um, šiem reitingiem ir tāda cikliska ietekme. Un uh, šis nebeidzamais loks turpinās. Un Eiropas centrālā banka ir pieņemusi lēmumu kritiski attiekties pret šiem aģentūrām, ņemot vērā valsts parādu, aprēķinot to, tiek salīdzināt dažādas intereses. Kredītreitinga aģentūrām ir jābūt spējīgām darboties objektīvi, tīpaši valsts parāda riski ir jāizvērtē uzmanīgi. Un šeit paceļas daudz jautājumu, mums ir jāpaplašina savu pieeju Eh, vajadzētu izanalizēt, vai aģentūra reitingi ir sastatāmi ar eh, demokrātijas principiem, jo šie reitingi ietekmē plašas iedzīvotāju masas, arī pensionārs, parastos cilvēkus. Jo uz visiem šiem cilvēkiem ir arī ietekme no, no tirgus. Un tas nav pieņemams, ka privāta firma sniedz kaut kādu novērtējumu valsts ekonomikai vai valsts uzņēmumiem. Vai tad šeit nav interešu konflikts? Un kā ir ar šīm ēģenta, aģentūrām, kas uzņēmas tiesnešu lomu, tas mums viss ir kārtīgi jāizpēta. Jo noteikti šeit ir jautājums, kas ir saistīts ar atbildību un ilgsveigu attieksmi. Nevajadzētu rīkoties tikai īstermiņā, tā vietā ir jāliek akcents uz ilgsveigu attieksmi Un šeit noteikti ir jāuzņems eh, dažādas saistības, un eh, Eiropas iestādēm jānāk ar eh, attiecīgiem soļiem, jāskatās, kā mūsu pasākumi ietekmēs tirgu. Un noteikti ir jāizanalizē arī tas ļaunais efekts, kas izriet no negatīviem reitingiem, kas tiek atkārtot laik pa laikam, un praktiski nav iespējams iziet ārā no šī aburtā loka un kā aģentūra reitingi ir sastatāmi ar konkurences principiem. Mēs zinām, ka šiem reitingiem ir milzīga ietekme uz mūsu ekonomiku, un neviens nekontrolē šos reitingus. Mums ir nepieciešams uzlabot ekonomisko pārvaldību, uzņēmēt darbību, mēs nedrīkstam uh, neko traumēt vai bremzēt. Varbūt vajadzētu padomāt par Eiropas aģentūras radīšanu Un vai ir nepieciešama tāda globāla aģentūra, kas eh, respektētu visus principus? Tad ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir nepieciešams atbildēt. Paldies, Sančes kungs, un tālāk Bolsa kundze no Aldis grupas. Lūdzu, paldies. Komisāra kungs, vēl pirms neilga laika mēs dzirdējām tādu viedokli, ka re, reitinga aģentūrām nevajadzēja par zemu novērtēt valsts obligācijas Grieķijā. Un, tika eh, par piemēru tik minēts arī eiro. Un vai šeit nav konfl interešu konflikts? Ja valstis pašas vērtētu savu valsts parādu. Šorīt no rīta mēs runājām par statistiku, un komisārs teica, ka vakardienas mūdī e, eh, reitings piešķirtais, ka tas nenāca īstajā laikā. Vai, kā tas saskan ar komisijas domāšanu par eh, reitinga aģentūru regulu? Es saprotu šo vilšanos, bet no otras puses gribu uzdot jautājumu, vai jūs neesat palikuši traki. Es negribu, lai būtu tāda reitinga, kas būtu ērti. Lai tas būtu ērti investīciju bankām, lai tas būtu ērts eh, pasākums centrālajai bankai, jo reitingi jau tā ir pārāk ērti regulātoriem. Eh, līdz ar to attiecīgi padziļinātā kontrola tiek izvirzīta ārā no darba loka šeit darbošanās ar valsts parādu ir ar pievilcīgo pusi, bet kā mēs varam saņemt attiecīgās garantijas, kā mēs varētu izvairīties no politiskās iejaukšanās, ja banku kapitāls tiek apdraudēts, ņemot vērā visas makroekonomiskās konsekvences. Mums vēl ir jāiet uz priekšu, jāmeklē kapacitāte, neatkarīgums, bet ir viena lieta, par ko esmu pārliecināta, un tas ir, ka korporatīvās pārvaldības principiem ir ļoti svarīga loma gan privātā, gan publiskā sektorā. Un šiem principiem būtu jātiec gan uz ESMA darbību, gan arī uz citām aģentūram. Paldies! Tālāk Gīgolda kungs no zaļo grupas trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs, un paldies, ka jūs runājat vācu valodā arī nedaudz iepriekš. Vispirms es gribētu atgriezties pie krīzes situācijas, un šeit ir skaidri parādījušās galvenās mūsu problēmas. Un papildus visam tam, kas šeit jau izskanēja, es gribētu pasvītrot atsevišķas lietas. Un viena ir tāda. Reitinga aģentūrs strādā kopā ar citām aģentūram, kas nav spējīgas novērtēt riskus. Arī oligopolā struktūra šīm aģentūram, tā ir vēl viena problēma. Ir vesela rinda e, dalībnieku tirgu, bet reitinga aģentūrām ir oligopola struktūra. Tirgu ir ļoti daudz dalībnieku, kā ir ar konkurenci Un vēl par stimuliem mēs neesam runājuši pietiekami gari un plaši. Šajā situācijā ar reitinga aģentūrām ir parādījušās daudzas problēmas. Kredītreitingu piešķiršana. Vai tas ir kaut kas līdzīgs kā studijām universitātē? Eh, teiksim, lai pāriet no viena kursa uz otru, jums ir jāsaņem noteikts punktu skaits, un pirms eksāmena, pirms pārcelšanas darbiem jūs griežaties pie profesora, lai tas novērtē jūsu darbu labi, attiecīgi jūs pārslīties labi uz nākamo pakāpi. Tā tiešām ir problēma, par to ir jādomā. Es zinu, ka komisija strādā šajā virzienā, bet ir arī tā, ka attiecīgie vērtējumie objekti vai uzņēmumi var attiecīgi griezties pie sev tīkamās kredītreitinga aģentūras, lai saņemtu, zinām, darbību rezultātā sev, sev tādu labvēlīgu reitingu. Bet tāpēc ir jārunā arī par privāto sektoru. Mums vajadzētu apturēt šos nepareizos stimulu došanas sistēma. Mums ir nepieciešama nevis tāda privāta un oligopola vēl struktūra vienība, bet ir nepieciešama publiska struktūra, valsts struktūra, kas nodrošinās šo rētingu piešķiršanu. Attiecīgi, tad varētu regulēt šo rētingu piešķiršanu, piedaloties daudziem, arī kvalitāti varētu uzraudzīt un pārskatu organizēt. Komisāra kungs, mēs apsveicam komisijas priekšlikumus šajā jomā, un mēs ļoti ceram, ka jaunie priekšlikumi novedīs pie risinājumiem šai problēmai. Un pateicoties Gozesa kungam un padomēm komisijai, šis jautājums ir celts gaismā, problēmas vēl nav atrisināts, bet es ļoti ceru, ka mēs atrisināsim šo jautājumu un uh, objektīvi atrisināsim regulēšanas jautājumu uh, šajā jomā un rīkosimies konsekventi. Paldies uh, tālāk no ECR grupas Svinburna kundze, lūdzu divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs jau mm, finanšu krīzes pirmajās dienās bija skaidrs, ka ar kredītreitīgu aģentu darbu kaut kas nav kārtībā. Un par to mēs Eiropas Savienībā runājām arī iepriekšējā gada uh, ir nepieciešams aktualizēt šo darbību, pār, jo pārsvarā šeit darbojas amerikāņu aģentūras. Eh, Rēdītāju aģentūras ir ļoti spēcīgas organizācijas, tām ir iespēja virzīt tirgus darbību, izmainot reitingu. Tāpēc ir jānodrošina neatkarīgums, tas ir jāapliecina, jāuztur. Uh, E, tomēr jebkurš šis reitinga lēmums, kas virza lielas summas, e, šādam reitingam nav jānāk kā pārsteigumam. Piemēram, reitinga aģentūrai vajadzētu publicēt savus scenāriju analīzes, e, savus dokumentus attiecīgi, lai uzlabotu caurskatamību, minimizētu šokus, bet ir jāaptur prāta um, arī šo kredīti uh, reitinga aģentūras būtību. Tātad defaults attiecīgajai vienībai, vai tas ir korporācija, vai arī privāta uzņēmums, vai arī publisks uzņēmums, vai arī pat visa valsts, tad defaulta iespēja tiek vērtēta. Tāpēc mums nevajadzētu arī vainot kredīta aģentūras par to, ka tās ir reaģējušas uz slikto situāciju, mūsu bankās reaģējušas uz slikto situāciju publiskām finansēm. Lai gan vajadzētu uzraudzīt aģentūra aktivitātes, ir nepieciešams kritiski analizēt, jādomā par to, kāpēc visi iesaistītie tik ļoti ir paļāvušies uz aģentūrām, kāpēc nav paši veikuši padziļināto izvērtēšanu, kāpēc nav vākuši informāciju paši. Un kāpēc šeit ir trīs vārdi, kas dominē šajā tirgu, lai gan aģentūras ir vairākas? Tad, kad mēs atbildēsim uz šiem jautājumiem, tad mēs arī varēsim prasīt atbildību no aģentūrām, ņemot vērā lielo spēku un ietekmi tirgu, viņam arī būtu jāuzņemas liela daļa no atbildības. Thank you very much, Madam Swinburne. Swinburne. Now, Mr. Paldies, Swinburns kundze, eh, Gūts kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos atgādināt, ka vakardien e, Grieķijas kredītreitingu mūdīs atkal pāzemināja. Un jūs labi atcerieties, ka Grieķijas valdība pēdējās pāris nedēļā ir e, pakļāvusi savus iedzīvotājus milzīgam spiedienam, ieviešot ekonomijas pasākumus, lai varētu iziet no krīzes. Uh, un ir izstrādāta šī īpašā pakotne, caur kuru Eiropas Savienībā atbalsta valstis, kas ir nonākušas krīzes situācijā, bet e, Grieķija tik un tā ir tās kredītreitings ir pazemināts. Tas pats ir noticis ar Spāniju. Barniekums, jūs runājat par to, ka termometrs nav jāsalauž, lai izmērītu temperatūru. Bet es neesmu pārliecināts par to, vai termometrs šī gadījumā ir tāda atbilstoša metafora. Uh, ja mēs runājam par kredītreitinga aģentūrām. Trägt doch dieses Fieberthermometer dazu bei, dass die Patienten in einem noch wesentlich. Jo šobrīd liekas, ka termometrs būtībā padara pacientu tikai slimāku. Da stellt sich dann die Frage, was leisten denn diese Ratingagenturen? Kā var e, dalībvalstī pazemināt kredītreitingi, ja tā ir pieņēmusi tik drastiskus ekonomiskus pakāpumus? Uh, Uh, un mēs jau dzirdējam, ka šīs pašas ļoti ļoti kompetentās aģentūras nav spējušas paredzēt krīzes stošanos. Tās neko nav izdarījušas, lai vērst mūsu uzmanību uz krīzi. Uh, Lehman Brothers vērtējums uh, pirms uh, tā sabrukšanas praktiski bija diezgan pozitīvs. Faktiski var te teikt, ka kredītreitinga aģentūras ir uh, E, izgāzušās. Viņas faktiski neko nav panākušas krīzes, krīzes pārvaldības jomā. Un saskaņā ar e, plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju e, dažādas pasākumu, teiksim, glābšanas pasākumu pakotnes nav devušas nekādu labumu, un kredītreitingi tik un tā tiek pazeminā, pazemināti, neņemot vērā valsts puliņš. Valstis un uzņēmums tos nevar vērtēt vienādi. Un es nedomāju, ka kosmētiskas metodas ir pietiekamas. Es domāju, ka ir vajadzīga pamatīga reforma reitingaģentūra sistēmās. Atvainojos, ka pārsniedz laiku, bet man minūte informē, ka man ir trīs minūtes krūmkungs. Paldies. Runātājiem mikrofons nav ieslēgts, diemžēl mēs viņu nedzirdam. Tagad viss ir kārtībā. Uh, Uh, Priekšstādātā kungs, komisārkungs, kredītreitinga aģentūras ir pārdevušās vēlnam, pārdevušas veselu vēlnam jau pirms pāris gadiem, kad tās sāka uh, pozitīvi vērtēt uh, uh tās kompānijas, kurām bija nepieciešams paaugstināt akciju cēnas. Un uh, faktiski vienīgās izmaiņas uh, bija uh, katastrofa. Ja runājam par uh, eh, augstriski ieguldījumu fondiem, piemēram, Enron uh, tika uh, pakļauts riskam, ko izraisa ieguldījumi šādos vērtspapīros. Un lai arī uh, pat uh, kokaīnu šņaucoši jaunieši ar kādiem eh, varbūt eh, saprastu, ko tās kredītrēģina aģentūras dara, kas, kā tad tās novērtēt. Mēs par tām maksājam, un tie, kas maksā, tie pasūta eh, mūziku. Piemēram, tās ir sniegušas pozitīvu reitingu nevērtīgām akcijām. Piemēram, BBC ekonomikas korespondenti vairāk kārt ir atzīmējuši to, vai mēs gribam būt par trusī, izmēģinājumu trusīšiem šajā eksperimentā, kuras galu galā beigsies ar to, ka mums tiks nocirsta galva. Lepēnas kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Kredītreitinga aģentūras ir parādījuši savu būtību, parāda krīze ir pie, saistīti, pierādījusi e, šo e, ciklisko raksturu un arī e, šī krīze atgādina ugunskuru un arī nesaulaicīgu signālu sūtīšanu pirms ugunskuru. Aizvien biežāk mēs redzam, ka dalība valstis nonāk ārkārtīgā ārkārt situācijā un mums ir nepieciešams domāt par eh, tirgus situāciju. Mēs nevaram pieņemt komisijas piedāvāto prosovietisko regulēšanas veidu es uzklausīju Barozo kungu, viņa viedokli, ka varētu šīs aģentūras uzraudzīt no ECB puses, bet jāsaka, ka tas ir pilnīgi iluzori un tas ir nav pareizi, jo 2010. gadā es citēju uh, konsultācijas pasākumi banku bilancēm prasa augstu konfidenciālātu pakāpu. Citiem vārdiem jāsaka, ka ir jābūt nu, tātad konfidencialitātei, un šeit mēs vēršamies pret simptomiem, mēs necīnāmies pret problēmas sakni, vai investori, vai arī emitenti ir tie, kas maksās par aģentūru darbu, un kā ir ar šo neatkarību, vai neatkarīgums šeit ir garantēts. Un vai ir iespējams brīvi šeit pārdot un pirkt? Un, ja mēs turpināsim tādā veidā, tad kapitālisms mūs novedīs līdz ekstrēmam galam. Mums ir jābūt efektīviem, ir jāizbeidz šī nenormālā spekulācija, kas attiecīgi ietekmē darbību un vajadzētu pārtraukt šā darbību no aģentūra puses. Paldies. Uh, Skiklūnas kungs, uh, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji nesenie uzbrukumi kredīta eh, reitinga aģentūrām no Eiropas līderu puses attiecībā uz eh, to darbību un par eh, dalību valstu parādu izvērtējumu. Varbūt dažkārt šie uzbrukumi ir šķituši pārspīlēti. Tomēr kredītreitinga aģentūru darbības trūkumi ir labi redzami un par, tie, par tiem mēs visi esam viensprātis. Tās ir eh, eh, devušas augstu vērtējumu obligācijām, kuras, kurām nebija seguma. Tagad, kad viss ir pagriezies otrādi un ekonomiskās prognozes Eiropā joprojām ir uh, sliktas, tad uh, mēs zinām, ka arī, arī šī 750 miljārdu paketa nepārliecina uh, tirgus. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem rieģējot, un uh, nedrīkstam šaut uz ziņnes tikai tāpēc, ka ziņnes atnesis sliktas ziņas. Viena lieta, protams, ir skaidra kad tiek dots pārāk augsts reitings vai arī pārāk zems kādam finanšu produktam, tad uh, eh, kredītreitinga aģentūru ietekme šādos gadījumos ir milzīga. Faktiski šīs aģentūras var veselu valsti uh, turēt kā ķīlniekus, un tam ir ārkārtīgi liela politiska ietekme. Jautājums ir jārisina. Mums ir jāsaprot, kā kredīt reitingu aģentūras nonāk pie šādiem uh, reitingiem. Tātad uh, šai ziņā tā ir milzīga problēma. Otrām kārtām jautājums par uh, šo aģentūru skaitu un par efektīvu konkurences aģentūru starpā. Ja uh, bankas un finanšu institūcijas ir jāregulē, kāpēc gan uh, kredīt reitinga aģentūras būtu kaut kādā citā kategorijā, tīpaši ņemot vērā to oligopolos struktūra, kāda ir uh, aģentūra tirgum. Uh, te paskāt izpraužās arī interešu kon konflikts. Risinājumi tomēr ir uh, netik vienkārši, tāpēc būsim nosvērti, radīsim pareizo risinājumu, būsim uzmanīgi un nepārvērtēsim nopietnās sekas. Paldies Siklunas kungam. Un tagad vārds Klīnce kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, Šajā finanšu krīzē un uh, eiro sarežģītajā situācijā kredītreitinga aģentūras ir spēlējušas ļoti būtisku lomu. Uh, rodas jautājums par caurskatāmību, par interešu konfliktu, par uh, pārāk augstām komisijas maksām, par apšaubāmu praksi un darījumiem. Visi šie fakti runā paši par sevi. Uh, kredītreitinga aģentūras vienkārši šķiet nesaskata, kur ir problēmas būtība. Es eh, ierosināju, lai Eiropas Savienība veiktu kādu pasākumus, un man ir prieks, ka jūs nostāja tāda pati. Mēs uh, vienojāmies izveidot Eiropas kredītreitinga aģentūru um, uz tādu kā fonda pamatiem. Tā ir, protams, jābūt uh, neatkarīgai, it īpaši finansiālā ziņā. Tā nedrīkst būt pakļauta komisijas vai ECB ietekmei vai jebkuras dalībvalsts vai kādai citai privātai ietekmei. Uh, Un kā tādam neatkarīgam fondam vai aģentūrai, eh, šai aģentūrai būtu jāspēj kaut ko darīt attiecībā uz šo oligopolo vai pat jāsaka monopolistisko uh, trīs lielāko kredītreitinga aģentūru situāciju. Katram pakalpojumam un katram produktam Eiropā ir nepieciešami divi reitingi. Tātad viens reitings ir jāpiešķir no eh, šajā kredītreitinga aģentūrā, Eiropas aģentūrā. Uh, Uh, bet no kurienes nākt finansējums? Varbūt no Eiropas investīcija bankas vai no Eiropas komisijas? Uh, bet principā šim Eiropas fondam, šai aģentūrai būtu pašai jāspēj sev uh, finansēt un atkarī, attiecīgi atkal kā tas varētu notikt. Mums jādomā par to, vai kredītreitinga aģentūru kā tādu skaitu un pielietojumu mēs varētu samazināt, bet tas ir atkal cits jautājums. Paldies, vārds uh, Forda kundzei, vienu minūtu. Um, I... Uh, es pozitīvi vērtēju šīs debats par uh, kredītreitinga aģentūrām. Jāskatās, cik uzticami ir šie vērtējumi. Jādomā, kā lai veicinātu, lai būtu vairāk šāda aģentūra, lai būtu lielāka konkurence. Tāpat arī uh, interešu konflikta jautājums par aizņēmēju reitingiem pastāv Tomēr gribu teikt, ka vienmēr katram investoram ir bijis labi zināms, ka šis potenciālais interešu konflikts ir pastāvējis un kredīta reitingi kā tādi nav nebūt rekomendācija pirkt vai pārdot. Mums jāsaprot, ka, lai sasniegtu savus 2020 mērķus, Eiropas Savienībai nepieciešams investīcijas un, lai tas notiks, nepieciešama uzticība, uzticama tirgus situācija un kredīta reitinga aģentūras tieši rada šo uzticību tirgumu. Kad reitingi darbojas, tie uzlabo piekļuvi līdzekļiem par zemākām procentu likmēm, un tas savukārt ietaupa nodokļu maksātāju naudu uh, valstīm. Uh, aģentūras dod arī zināmu, zināmas vadlīnijas, bet, protams, negarantē lēmumu pieņemšanu. Jāsaka, ka Eiropā uh, neviena valsts vai privāts aizdevējs ar 3A reitingu nav nekad bijis bez seguma. of AAAs have not defaulted. Tātad, kā es teicu, šis trijā reitings ir bijis ļoti stabils. Mums ir nepieciešams šāda veida uh, garantijas, ir nepieciešams kredīta aģentūras, bet uh, atcerēsimies, ka tām uh, gluži nav dieva loma. Thank you, next... Paldies. Nākošais Morgantī kungs, viena minūte, lūdzu. Grazie, prezidente, onorevoli. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Esmu pārliecināts, ka mums nepieciešams uzlabot caurskatāmību un šo kredītreitinga aģentūru uzticamību. Mēs zinām, ka šīs kredītreitinga aģentūras nedarbojās labi tirgus krīzes apstākļos. Es eh, ticu brīvam tirgum un domāju, ka ir nepieciešama eh, konkurence arī kredītreitinga aģentūras ziņā. Ja tiktu izveidota Eiropas līmeņa kredītreitinga aģentūra, tad, eh, manuprāt, tas būtu tāds kā papildus risks un radītu vēl lielāku risku valsts finansējumam. Jāraugās, kādas, kāda ir kredītreitinga aģentūra pienākumi, kā tās darbojas krīzes apstākļos. Bet jāatzīst, ka krīze notiek ekonomiska apstākļu dēļ un uh, dēļ tā, ka dažas valsts bija aizmirsušas par reālu ekonomiku un vienkārši paļāvās uz tiem līdzekļiem, kas tika spekulēti un iegūti uh, finanšu dirgos. Paldies! Nākošais runātājs uh, Podim Apskundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Šodienas diskusijas par uzraudzības struktūru kredītreitinga aģentūru uzraudzībai. Tās kļūst vēl svarīgākas pēc mūdīs vakar eh, pieņemtā lēmuma par četrām vienībām pazemināt Grieķijas reitingu, jo tā nav pirmā reize pēdējo mēnešu laikā, kad eh, Grieķijas eh, kredīta reitings ir samazināts ļoti būtiski, bet vakardienas samazinājums šī lejupslīde ir uh, burtiski provo prov provokatoriski. Tur netiek ņemts vērā nekāds progress, kas ir panākts, uh, ieviešot atvesļošanas programmu un ārkārtas pasākumus. Uh, trojkas pārstāvi, kas Atenās nu pat bija ļoti pozitīvi tos vērtēja. Ir veiktas darbības, lai nodrošinātu valsts stabilitāti. 10 miljārdi eiro ir iztērēti, lai varētu stimulēt un Eh, Grieķijas ekonomiku. Priekšsēdētāji, eh, Deutsche Bank vadītājs un eh, Eiropas centrālās bankas vadītājs un padome sveic Grieķijas valdību un pozitīvi vērtē to vienošanos, kas tika panākta, lai arī paceltu eiro vērtējumu, bet tāpat laikā, kā es teicu, kredīta reitinga aģentūra Grieķiju novērtē uz leju, un manuprāt, Šāda darbība atspoguļo skaidru interešu konfliktu. Tas ne tikai grauj Grieķijas eh, pasākumus un fiskālo atvesļošanos, bet tas ir arī stimuls atkal spekulatoriem, spekulantiem tirgū darboties eh, Grieķijai par ļaunu un Eirozonai par ļaunu. Atkal mēs redzam, ka tas tikai apstiprina, ka šīs kredītreitinga aģentūras dod savu vērtējumu neņemot vērā, kā es teicu, šos veiktos pasākumus, un tas rada ļoti nopietnas jautājumas par demokrātiju un par Eiropas un globālo atbildību un pienākumiem. Man liekas, mēs varētu vēl daudz piemērs minēt, bet jautājums ir, ko darīt, lai aizsargātu Eiropas ekonomiku no šādām spekulācijām, kas savukārt izriet no šiem nepareizajiem, neatbilstošiem reitingiem. Jādarbojas divos līmeņos nepieciešama konkurētspējīga Eiropas kredīta reitinga aģentūra un otrām kārtām nepieciešams uzticams ietvars kredīta reitinga aģentūra darbam. Jānodrošina caurskatāmība un noteikti standarti eh, reitingiem, attiecīgam laika periodam, attiecīgam izvērtējumam. Jāraugās, kāda reakcija notiek tirgu un ir jāskatās, kā šie reitingi laikā mainās, cik tie ir precīzi. Haristo, is... Nākošais runātājs Imbrastis kungs, viena minūte, lūdzu. Gerbiamas pirmininkė, komisijos atstovai, gerbiami kolegos. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Krīzes kontekstā kredītreitinga aģentūras var uzskatīt par struktūrām, kas principā ir veicinājušas krīzi. Neviens nav atbildīgs par vērtējumu galīgo rezultātu, kaut gan uh, reitingi no kredītreitinga aģentūrām ārkārtīgi spēcīgi ietekmē vispārējo situāciju un iespējas aizņemties. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams atjaunot uh, uzticamību tirgiem, un komisija ir uh, nākus klajā ar jauniem noteikumiem, kredīt reitingiem un jaunā procedūra nozīmē, ka būs labāka uzraudzība, skaidrākas atbildības sfēras, bet ir nepieciešams tālāk analizēt šo sektoru. Jānodrošina atbilstoša kredīta reitinga aģentūra uzraudzība un šīs aģentūras jāsoda, ja darbība ir neatbilstoša. Reitinga izmantotājus vajadzētu labāk aizsargāt un vajadzētu arī veicināt konkurences kredītreitinga aģentūras sektorā. Paldies! And... Tālāk mums būs brīvais mikrofons tikai viena minūte katram, un pirmais runātājs ir Karasa kungs. Pr... Priekšsēdētāja kungs. Mūdīs pieņemtais lēmums ir pilnīgi nepieņemams, un tas skaidri norāda uz dominējošo stāvokli, ko grib uzurpēt reitinga aģentūras. Mēs arī redzam, ka pietrūkst caurskatamības. Reitinga aģentūras ir jāreģistrē, aģentūru aktivitātes ir jāpārbauda, jākontrolē. Un par neatkarīgumu runājot, tas ir jāgarantē. Un tas nozīmē, ka pārbaudāmais uzņēmums vai vienība tā nemaksā neko aģentūrai par vērtējumu, jo pretējā gadījumā mēs nevaram izvairīties no interešu konflikta. Nevajadzētu vienlaicīgi gan konsultēt, gan arī sniegt reitingu. Šeit mums ir monopolistiska tirgus stāvokļa izmantošana, dominējoša stāvokļa izmantošana. Ir nepieciešams palielināt konkurenci starp šīm aģentūrām, ir nepieciešams arī vairot tādu aģentūru skaitu, kas atrodas Eiropā. Jādomā par šo uzņēmumu struktūru rudenī mēs ar Klinca kungu vēl turpināsim darbu pie šī, un arī tad komisija mums palīdzēs. Eh, Kur Krutas kungs? Paldies. Kredīta aģentūru darbs ir saistīts ar esošo finanšu krīzi. Šīs aģentūras ir padziļinājušas krīzi, padoms un parlamenta regula. Uh, ir kā atbild, kā vēlēšanās reglamentēt šo aģentūru darbu. Ir nepieciešams izdarīt tā, lai visas Eiropas aģentūras strādātu saskaņā ar noteikumiem. Nevajadzētu pieļaut konfliktus, vajadzētu lielāku caurskatamību un visvairāk par visu nevajadzētu pieļaut oligopola struktūras stāvokli, jo tas nav normāli, ka šo situāciju tirgu ietekmē trīs lielās amerikāņu aģentūras un to piešķirtais reitings. Un nav pieņemama šāda ietekme no kredīta aģentūru puses. Paldies! Tālāk nākamais runātais. Mēs zinām, ka tas ir absurdi, ka viena britu un divas amerikāņu kompānijas lemj par Eiropas banku bankrotu un arī valdību bankrotu. Šī situācija patiešām ir eksplozīva. Mums ir jāparaugās uz šo aģentūru ietekmi, ko panāk šīs aģentūras ar kredītreitingu pazemināšanu. 3A reitings, ar ko tika apveltīta amerikāņu ekonomika, un mēs redzam, kādas sekas ir izrietējuši no šīs ekonomikas neveiksmes. Šo reitingu kvalitāte ir apšaubāma. Mēs redzam, ka neraugoties visiem šiem reitingiem, bankrotē bankas, starptautiski notiek būtiski bankroti un ir nepieciešams uzlabot pār, kontroli un ne tikai es līmenī. Basesko kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Krīzes kontekstā kredītreitingu aģentūru darbs tiek kritizēts aizvien biežāk. Tiek teikts, ka aģentūras nespēja objektīvi paredzēt kredīt stāvokli atsevišķiem uzņēmumiem un valstīm un ir nepieciešams saulaicīgi vērtēt krīzes iespēju, bet um, nebūtu īsti pareizi pazemināt kredītreitingu noteiktām valdībām, jo tas ir ar zināmām negatīvām sekām. Ir nepieciešams uzlabot konkurenci. Tas nav pieļaujams, ka trīs amerikāņu uzņēmumu kontrolē šo tirgu. Ir nepieciešams radīt Eiropas aģentūru, un, kā jūs zināsiet labi, pagājuši nedēļa kāda aģentūra arī mainīja savu vērtējumu Vācijā, jo tika pieļauta kļūda. E, tad ir labāk jāregulē šo aģentūru darbs. Paldies! Tālāk Streičika kungs lūdzu. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Es ļoti uzmanīgi klausījos šo diskusiju par aģentūrām, kredītreitinga aģentūrām. Es neesmu ne par, ne pret šīm aģentūram. Bet es arī nebaidos paust savu viedokli. Un katrā ziņā es nevaru atbalstīt šādu oligopolo situāciju bet es arī neesmu dzirdējis e, šajā diskusijā šādu domu, kāpēc valsts ir nonākušas līdz šādai fiskālai situācijai, kas ir novedusi pie tādiem rezultātiem. Es domāju, ka mums drīzāk vajadzētu runāt par parādu rašanās cēloņiem. Ja mēs zinātu cēloņus, tad mēs e, varbūt nerunātu tik daudz par šīm kredītreitinga aģentūra. Uh, Komikundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs. Es gribētu pateikties par iespēju uzstāties šajā diskusijā. Šī diskusija notiek tikai dažas dienas pēc pazeminātā kredītreitinga piešķiršanas Grieķijai ja mēs raugamies uz šīm aģentūrām, tās ir institucionalizētas, tās dominē politiskajās debatēs mūsu valstīs, jo šīm aģentūrām ir milzīga loma ekonomiskajā krīzē un arī eirozonas krīzē. Ekonomiskās sistēmas nespēj, nevar funkcionēt bez neatkarīgām struktūra vienībām, kas vērtēs finansiālo situāciju bet eh, nav pārliecības, ka šīs aģentūras spēj caurskatām rīkoties eh, un strādāt saskaņā ar kopīgiem standartiem. Mēs redzam, ka arī šīs aģentūras pieļauj kļūdu vai arī vērtē kaut ko, un tas šā vai tā noved no krīzes. Es domāju, ka mums vajadzētu rast līdzsvaru starp neatkarīgumu šīm aģentūrām un, nevai, un vajadzību arī pieprasīt atbildīgumu no mūsu valdībām. Šeit ir nepieciešams līdzsvers, un tā būtu pareizā pieeja. Paldies. Un Popa Nikolau kungs ir pēdējais runātājs šajā debatē. Komisāra kungs, dāmas un kungi, vakardienas kredītreitinga pazemināšana Grieķijai, ko izdarīja Mūdijas aģentūra, tā liek uzdot vairākus jautājumus, kolēģi jau par to runāja. Amerikas Savienotās valstīs, eh, kur darbos pārsvarā šīs aģentūras, mēs saprotam, kāds ir šīs darbības ietverts. Vai tas ir caurskatāms, vai tas ir pārējs. Par to vēl var spriest, bet lielākā daļa šo aģentūru piešķir kredītreitingus, kas nav pamatoti. Kāpēc? Tāpēc, ka attiecīgi šīs aģentūras nav atbildīgas ne par ko, un pat piešķirot kļūdainu reitingu, nekāda seks neiestājas. Šeit nav ne pārbaudes, ne uzraudzības, nav nekādu robežu spekulatīvām darbībām. Un tāpēc mēs nonākam pie situācijas, kur visas Eiropas Savienības dalība valstis nonāk uh, sliktā situācija. Brīvā ekonomika nenozīmē džungļu likumus. Tas nenozīmē, ka var rīkoties pēc saviem ieskatiem bez kādām robežām. Šeit mums ir nepieciešams pieņemt kādu likumdošanas aktu, ir vajadzīgs likums, un jūs jau par to teicāt, komisāra kungs. Mums ir nepieciešams tāds aģentūrs, kas darbos korektīvi ar konkurētspējīgiem noteikumiem. Tātad, komisāra kungs, jūs dzirdējat dažus jautājumus, vai jūs nevarētu uz tiem lūdzu atbildēt? Paldies. Priekšsēdētāji pateicos visiem deputātiem par ļoti kvalitatīviem jautājumiem un izteikumiem par to, kāda ir šo aģentūru loma un par sniegtajiem reitingiem. Komīkundze ļoti labi norādījuši šo aģentūru lomu. Otrā piezīme par Papa Nikola kunga teikto un Strečaka kunga teikto. Mums ir jāuzlabo šo aģentūru darbību ir jānodrošina caurskatāmība, un es vēl atgriezīšos pie tā. Šīm kredītreitingam jā, jābūt pēc iespējas objektīvākam, neapstrīdākam. Mēs to sasniegsim, to mēs izdarīsim, bet jānodrošina tāpat laikā, lai finanšu uzņēmumi būtu atbilstoši un labi pārvaldīti. Tāpat arī krīzes apstākļos pārvaldībai jābūt nodrošinātai, komisija pie tā strādās un uh, Uh, valstīm ir jānodrošina laba atbilstoša uh, vadība uh, savā publiskajā finanšu tirgu un ir valstīm jākontrolē savu izdevumu. Tātad es atgriežos pie šīm aģentūrām. Jauns regulas priešlikums par aģentūras izveidi. Mēs ceram, ka tas tiks pieņemts ātri, lai ESMA varētu veikt šo uzraudzību. Lepena kundze, viņa gan ir aizgājusi jau no zāles. Es gribētu nedaudz grozīt jūsu informāciju sniegto. Tā nav ne centrālā banka, ne komisija, kura uzraudzīs šīs kredītreitinga aģentūras. Mēs uh, vēlamies, un tas ir gluži loģiski, lai būtu jauna, neatkarīga institūcija, esma, kur uzņemsies šo lomu, lai veiktu uh, kārtīgu uzraudzību un lai nodrošinātu tirgu caurskatāmību, kā jau Klīnskungs ļoti labi norādīja ir nepieciešams, lai būtu šī caurskatāmība, ja mēs raudzamies uz to, kas ir noticis pēdējo gadu laikā. Tāpat laikā, kā jau es teicu savas uzrunas sākumā, šie priekšlikumi un arī esošais regulējums Kutas kungs runāja par šo regulāciju, kas ir reāli dzīvē jāievieš līdz gada beigām attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām. Tā stāsies spēkā 2010. Eh, gada decembrī. Tā tad eh, tur tomēr nav ietverti visi aspekti. Eh, piemēram, daži jautājumi netika izskatīti pēc būtības. Piemēram, šī dažādība, vairāk konkurences, Svinborna kundze, Sikunas kundze un citi jau runāja par to, ka ir nepieciešams, lai šis aģentūra tirgus nebūtu koncentrēts tikai dažās jomās. Tālāk Eh, šis maksātāja jautājums. Eh, vai šis eh, modelis ir loģisks un atbalstāms? Arī Karaskungs minēja šo jautājumu. Šai sakarībā jāizvērtē tie noteikumi, kas stāsies spēkā decembrī, jo mēs esam ļoti precīzi paredzējuši mazināt šo interešu konfliktu. Tā tad jāskatās, vai šis paredzētais regulējums šai ziņā būs pietiekams. Un uh, trešais jautājums. Eiropas un nacionālie tiesību akti, vai tie pārāk lielā mērā nav balstīti uz uh, kredīta uh, reitinga aģentūras sniegtiem reitingiem? Un Bazesku kundze arī minēja konkrēto metodoloģiju, kāda tiek pielietota valsts parāda izvērtēšanai. Tā tad arī pie tā mums ļoti konkrēti vajadzētu strādāt. Es pateicos uh, uh, kolēģiem, kas uh, sniedz atbalstu, lai mēs pa varētu panākt ātru vienošanos par šo uzraudzības pakotni. Tas tik tiešām ir izšķiroši svarīgs jautājums, jo esmu mums tik tiešām ir vajadzīga, lai varētu nodrošināt aģentūru uzraudzību un lai darītu ne tikai to. Uh, ir nepieciešama struktūrēta rīcība. Tieši tāpēc mēs ļoti detalizēti izskatām visus šos manis minētos jautājumus un vēl gribu piebilst par šo neatkarību, ko Šāron Bols piesauc, un arī es uh, pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešama neatkarība un uzticamība šīm aģentūrām. Ir jādomā par tirgus struktūru, par konkurenci un Jāpaturprātā arī ideja, kas, manuprāt, eh, ir svarīga, tātad, ka ir nepieciešama šī Eiropas līmeņa kredītreitinga aģentūra, lai tīpaši tikt izvērtēti šie valsts parādi un ne tikai. Es neminēju šīs aģentūras status, vai tā būtu publiska aģentūra vai privāta, vai kaut kāds uh, privāta un publiska uh, sadarbība, tai būtu pamatā, vai arī, kā Klīnskungs teica, vai tas varētu būt fonds. Pie šī jautājuma mēs arī strādājam un strādāsim turpmākajās nedēļās vairāk no jums, uh, piemēram, Balzas kundze un arī Šuntis kungs, tāpat Podimatā kundze. Uh, tātad jūs pirms dažiem mirkļiem runājāt par uh, Eh, Grieķijas reitinga pasliktināšanu. Es kā komisārs nevaru detalizēti komentēt katru reitingu, ko izdod katra kredītreitinga aģentūra. Tā nav mūsu loma un uzdevums. Mēs eh, tātad nevaram komentēt šo kredītreitingu uzticamību. Bet uh, Katrā ziņā arī es, tāpat kā Līrēns, kurš šorīt bija jūs priekšā, mēs bijām pārsteigti par to, kurā brīdī šis eh, kredītreitings eh, tika pēkšņi sniegts, tātad vakar. Dāmas un kungi, mūs eh, tas ārkārtīgi viss satrauc, un tas mums ir skaidri jānorāda, jo Kutas kungs arī runāja par visiem tiem centieniem, ko Grieķija veic, lai uzlabotu savu finanšu sistēmu, uh, lai atveseļotos un komisija pilnībā uztic šiem pasākumiem, kuri, protams, nav vienkārši un nav viegli, bet kuri ir nepieciešami un kas ir jāveic. Un jānorāda, ka Grieķija nav vienīgā šādā situācijā. Un eh, Eiropa ir paudusi savu solidaritāti visaugstākajā līmenī, valstu val, vadītāju līmenī, tāpat arī centrālās bankas līmenī. Un šī solidaritāte arī turpinās izpausties un uh, sevi pierādīt. Tika izteikti arī vārdi par uh, šo kredītu reitingu darbības aģentūru uh, metodiku. Es teicu, ka mēs turpināsim pie šī darba strādāt un uh, nāksim klajā arī ar likumdošanas priekšlikumu līdz gada beigām vai arī nākošā gada sākumā. Kutas kungs, jūs arī minējāt Runājot par šiem visiem jautājumiem, mēs runājam ne tikai par kredītreitinga aģentūrām. Jā, ir jāsaprot, ka, jā, kā es teicu, nepieciešams vairāk caurskatāmības, kontrolas, uzticības un uh, dažādības, bet ir nepieciešama tāda globāla vispārēja uh, arhitektūra, kurā ir nepieciešama efektīva uzraudzība un uzticama darbība. Un tas viss izriet ne tikai no krīzes, kuras, starp citu, nav beigusies. Mums ir jāmācās viss, jāsacina, ko mēs varam. Uh, Mēs šeit nerunājam tikai par vienu tirgus spēlētāju vai tikai par vienu konkrētu tirgu vai par vienu teritoriju. Mums ir jārunā un jādomā par efektīvu uzraudzību un regulāciju tādā viedā veidā visā mūsu teritorijā. Tātad visi šie jautājumi. Tie tika iekļauti mūsu darba kārtībā 2. jūnijā, arī ministru padomu atbalstīja šo darba kārtību, un Barozo kungs arī turpinās darboties šai virzienā un mēs, tā teikt, soli pa solim virzīsimies uz priekšu tagad līdz nākamā gada sākumam, un mēs pildīsim tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies Eiropas līmenī. Un mums ir ļoti kvalitatīvi jāsastrādājas ar citiem valsts reģioniem, tīpaši ar ASV, lai mēs varētu risināt šo krīzes situāciju attiecībā uz pilsoņiem, uzņēmumiem un mums visiem. Thank you, Commissioner Barnier. Kolīgi. Paldies, kolēģi. Mēs esam beiguši diskusiju par kredītreitinga aģentūrām. Un tagad mēs ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Klīnca kungas ziņojums par priekšlikumu Eiropas parlamenta un padomas direktīvai par prospektu un arī par atklātības prasību saskaņošanu. Lūdzu, referenta kungs.